diskusija par šo darba kārtības punktu ir pabeigta. Pirms pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta gribu norādīt, ka ECR politiskā grupa ir lūgusi mani mainīt parlamenta komitejas uh, sastāvu un Un šīs izmaiņas tiks uh, uzskatītas par pieņemtām, uh, ja nekāda iebilduma netiks